Gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par tā aktivitātēm šajā jomā. Paldies! Köszönjük szépen, eh, államtitkárnő! Paldies! Paldies valsts eh, sekretārs kundzei! Līdz ar to diskusijas uh, ir. Uh, noslēgts par RAM stāvokli dalību valstīs. Tagad turpināsim mūsu darba kārtības izskatīšanu. Nākošais darba kārtības uh, uh punkts, taču pirms uh, tā izskatīšanas uh, es uh, gribu paziņot, ka uh, uzstāsies grupu runātāji un nebūs par nākošo darba kārtības punktu brīvā mikrofona procedūras. Tātad nākošā runātāja, izskatot mūsu nākošo darba kārtības punktu, būs Vasiljo Kunze, un viņa prezentēs komijas priekšsētātājas viesnī, vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos Ašķi. Ashtāns kundzes viedokli par kastešu munīcijas aizliegumu. Jā, es pārstāvu Ashtāns kundzi un paldies jums par to, ka mums tika dot iespēja runāt par kasešu munīciju ar jums eh, īstajā brīdī, jo pārunas joprojām turpinās ANO eh, ietvarā, lai beidzot aizliegt šo šaušalīgos ieročus visā pasaulē. 2010. gada jūlijā Eiropas parlaments apsveic konvencijas par kasešu munīciju stāšanos spēkā. Tad tas notika pagājušajā gada 3. augustā. Bet pagājušā gada novembrī notika Lausā pirmā valstu pušu tikšanās un tika pieņems rīcības plāns. Tas bija apsveicams pirmais solis, lai atbalstītu pilnīgu konvencijas īstenošanu. Gan šī sanāksmē, gan arī otrajā valstu tikšanās laikā Beirutā šogad Eiropas Savienība pilnībā atbalstīs starptautiskos centienus risināt nopietnās humanitārās bažas, ko rada kasešu munīcijas izmantošana. Šodien 66 valstis ir parakstījušas šo konvenciju par kasešu munīciju. 108 valstis to ir parakstījušas. Tas ir ļoti ievērojams progress ļoti īsā laika posmā, bet jebkurā gadījumā vēl ir ļoti daudz jādara, lai iekļautu valstis, kurās ir visvairāk šādas munīcijas un kuras to ražo lai uzlabotu situāciju arī dzīvē. Diemžēl šogad mēs redzējām, ka tas ir vēl svarīgāk kā jebkad. Augstā pārstāve bija ļoti nobažījusies par kasišu munīcijas izmantošanu pret civiliedzīvotiem Lībijā un aicināja Muamara al-Kadafi bruņotos spēkus neizmantot vardarbību pret civili iedzīvotājiem, nedz izmantojot kasišu munīciju, nedz kādu citu ieroču. Visi nepieciešamie soļi ir jāspēr, lai civilpersonas tiktu aizsargātas no šādas munīcijas, to starp arī neeksplodējošās kasešu munīcijas daļas. joprojām turpinās Ženēvā pārunas par protokolu par kasešu munīciju pārskata konferences ietvarā starp valstīm, kas runā par uh, konkrētiem protokoliem par tradicionāliem ieročiem. Mēs esam pilnībā pārliecināti, ka jebkādi jauni instrumenti, kas varētu tikt izveidoti CCV ietvarā, varētu tikt izmantot, lai stiprinātu starptautisko humanitāro līkumu. Augstā pārstāv ir ņēmus vērā to, ka Eiropas parlaments savās rezolūcijās 2008. un 2010. gadā un atkal šogad ir aicinājis Eiropas Savienības dalību valstis pārakstīt un ratificēt uh, konvenciju par kasešu munīciju, neapdraudot un neapējot šo konvenciju uh, pieņemot, atbalstot un ratificējot CCS protokolu 6, kas ļauj izmantot kasešu munīciju un kas nav savietojams ar aizliegumu izmantot šādu munīciju, kas ir noteikts pirmajā un otrajā konvencijā par kasešu munīciju pantā. Par notiekošajām pārunām uh, par CCV protokolu attiecībā uz kasešu munīciju. Šādas pārunas būtu jāvada ar mērķi, lai uzlabotu situāciju dzīvē, ņemot vērā humanitāros un militāros aspektus, kas ir jāpanāk, lai tie atbilstu konvencijai par kasešu munīciju. Mēs vēlamies iekļaut normas par sadarbību un atbalsta sniegšanu un dot eh, vērā ņemumu humanitāro pienesumu, ierobežojot kasešu munīciju ražošanu un uh, transportēšanu. Tas ļautu starptautiskajai sabiedrībai spērt nozīmīgu soli pareizajā virzienā un tuvoties mūsu humanitārajiem mērķiem. Ja mēs sekosim un centīsimies panākt šo galveno mērķu. Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šajā darbā un pēc iespējas vairāk jārīkojas, lai veicinātu šo svarīgo darbu, lai pastiprinātu CCV starptautiskajās uh, humanitārajās tiesībās un ka valstīs, kas izmanto bruņotu konfliktu Viņām nav neierobežotas tiesības munīcijas izvēlē. Kasešu munīcija kā tāda ir pret visiem pamat humanitāriem principiem. Tas ir iemesls, kādēļ Eiropas Savienība kopumā ir pilnībā apņēmusies cīnīties pret kasešu munīcijas izmantošanu, it īpaši pret civilpersonām, izmantojot visus mūsu spēkā esošos līdzekļus lai arī ne visas dalība valstis ir parakstījušas konvenciju par kasešu munīciju, ir pilnīga pārliecība, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas, lai panāktu konvencijas par kasešu munīciju humanitāros mēķus, izmantojot efektīvu uh, palīdzības sniegšanu. Operāciju laikā runājot par atbalstu cilvēkiem, kas cietuši no kasešu munīcijas vai no mīnu sprādzieniem, mēs neko nenošķiram. Pilnīga atbilstība konvencijai par kasešu munīciju būs ļoti liels izaicinājums daudzām valstīm visā pasaulē. Eiropas Savienība apzinās, ka šie uzdevumi ir ļoti grūti sasniedzami. Mēs esam gatavi sniegt atbalstu valstīm, kas centīsies īstenot nacionālos plānus efektīvā ceļā, lai panāktu atbilstību konvencijai un nodrošinātu sinerģiju ar citiem būtiskiem starptautiskajiem instrumentiem. Eiropas Savienība līdz ar to ir ļoti apņēmusies konvencijas tiesiskos pienākumus pārvērst konkrētā darbībā. Paldies, priekšētāji kungs! Köszönjük szépen, biztos asszony! Paldies, Paldies priekšstādātājs kundze. Tagad par diskusijām. Mēs uzklausīsim runātājs politisko grupu vārdā un sākumā tautas partijas grupas vārdā uzstāsies Gālera kungs. Divas ar pusminūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ir ļoti labi, ka šīs rezolācijas eh, ietveros eh, par ceturto eh, pārskatīšanas konferenci par konvencionāliem ieročiem nodarbojas ar kasešu munīcijas jautājumu. Rezolūcijas tekstu jāvērtē kā vēl vienu parlamentāru darba daļu, un tas jāvērtē mm, tā kontekstā, kā mēs cenšamies panākt um, kasešmunīcijas un konvencionāla ieroči uh, uh, neizplatību un aizliekumu. Ceturtā pārskata uh, konference nodarbosies ar dažādiem jautājumiem, to starp arī ar kasešu munīcijas jautājumu. Un ir uh, jāmēģina aizliegt kasešu munīciju visā pasaulē. Un sākumā centrālais uh, arguments. Uh, mēs izskatīsim šo argumentu militāro operatīvo jautājumu un vienkārši ētisko jautājumu. No militāra raugoties, Kasešmancija ir ļoti efektīva ar nedaudz ieročiem, tiek pārklāts ļoti plats rādījus un tā var ielas un plašs rādios pārklāts. Tas ir militārs skatījums, bet ētiskais skatījums ir pilnīgi atšķirīgs. Un šādā um, kontekstā jāskatās uz kasašu munīcijas aizliekumu visā pasaulē, tā kā tas ir um, definēts uh, mūsu mērķos. Uh, humānā uh, izpratnē nav uh, pieļaujama šīs munīcijas uh, izmantošanu, jo līdz pat 15% sastāv nesprāgušās munīcijas uh, daudzums. Un Lībijas sabiedrība, piemēram, ir konfrontēta ar šo jautājumu. Eštāns kundze jau aprīlī stāstīja, ka Kadafi spēki arī izmantoja kasešu munīciju. Un šo nesprāgušo um, lādiņu skaits apdraud iedzīvotājus, jo nedetonējušā um, munīcija uh, apdraud civiliedzīvotājus. Līdz ar to tas arī kavē ekonomisko atversļošanu un atjaunošanu jebkurā valstī. Manā izpratnē ir jā. Īsteno visi starptautiskie standarti, jāmēģina aizliegt kasešu munīcijas izmantošanu visā pasaulē un visām Eiropas Savienības valstīm jādarbojas, lai sasniegtu šo mērķi. Ir ļoti nepieciešams, lai ES uh, palīdzētu arī trešajām valstīm iznīcināt uh, kasešu munīciju un lai mudinātu uh, neizmantot kasešu munīciju un mazināt kasešu munīcijas izmantošanas sekas. Paldies! Paldies Gāler kundzem un tagad Galdjērī kungs uh, sociāldemokrāta vārdā. 2 minūtes 30. Paldies priekšsēdētāji kungs! Gālerkungs tikko pieminēja, ka šī kasešu munīcija ir tāds šausmīgs nāves instruments, tas ir bīstams civili iedzīvotājiem. Aizliegums ir tas, ko cenšamies panākt jau ilgu laiku. Konvencijas, Oslo konvencijas spēkā stāšanās bija liels panākums, taču šodien jau ir pagājis gads kopš šī. Uh, brīži, kad Oslo konvencija stājās spēkā, bet pārāk labi rezultāti vēl nav sasniegt. Ir arī vēl uh, papildu protokols par uh, konvencionālajiem ieročiem. Uh, šis papildu protokols tika pieņemts uh, Ženēvā, un tur atkal pieļāva kastešu munīcijas izmantošanu šajā protokolā. Mm, šo protokolu neparakstījuši, ir tie, kas ir Oslo konvenciju parakstījuši. Arī uh, komisāri ir norādījusi, ka tās ir pretrunā ar konvenciju, un tas ir tāds bīstams attīstības pārā, pāraugs citām valstīm, valstīm, kas uh, ražo. Uh, uzglabā un vēlas arī pielietot šo kasešu munīciju. Tas būtu tiešām tāds ļoti smags precedents gadījums. Arguments, ko izsaka tie, kas saka, protokols uzlabotu situāciju, Tas ir attiecināms uz tām valstīm, kas nav Oslo konvenciju parakstījuši. Tas nu tiešām ir tikai tāda tā kā vīģis lapa situācijas mainīšanai. To uzsver arī mm, Savienības augstā pārstāve Ashtons Kondze, un viņai vajadzētu vēl skaidrāk a, par šo jautājumu runāt. Šis protokols a, pats apdraud konvenciju, un konvenciju pieņēma ar plašu vairākumu, lai arī šeit ir paredzēts ilgs pārejas laiks. Tiek skaidri definēta kasešu munīcija un klasificēta tā, ir skaidri noteikumi noteikti, kā kasešu munīcija tiek uzglabāta arī uh, valstīs. Un ir absolūti nepieciešams, lai visas valstis uh, uh, iestātos par to, lai protokols nestātos spēkā un lai šeit būtu skaidra vienota līnija. Tas nāktu par labu tādam uh, absolūtam kasešu un munīcijas aizliegumam. Mūsu rezolūcija dod noteiktu po, uh, politisku signālu un ceram, ka plašs vairākums to atbalstīs. Paldies! Paldies! Tagad uh, nākošā runātāja uh, Šākas kundze. Divas uh, minūtes Aldi vārdā, lūdzu. President. Paldies, priekšādātāja kolēģi. Es pilnīgi piekrītu diviem iepriekšējiem runātājiem, ar kuriem kopā strādājām pie šīs rezolūcijas. Rezolūcija stājās spēkā 2010. gadā, to parakstīgi lielākā daļa valstu. Šī munīcija ir atstāja graujošu iespēju uz civiliedzīvotājiem, bet neraugoties uz to, daži dalībvalstis uzskata, ka šī munīcija ir svarīga to drošībai un ekonomikai. Runāt par drošību to ir iespējams garantēt ar mazāk sāpīgiem līdzekļiem. Runājot par Lībiju, Dažas no dalību valstīm bija iesaistītas šķiet šīs munīcijas piegādē uz Lībiju. Sastais protokols tiks uh, apspriests runājot par konvencionālajiem iet, um, ieročiem, un, bet tā vietā lai šī konvencija tiktu apdraudēta vai vājināta, mēs varam, gribam iesaistīt vairāk dalību valsts, kas vērstos pret eh, šīs munīcijas izplatību, un Eiropas Savienībai vajadzētu mudināt un spiest gan dalību valstis, gan kandidātu valstis iestāsties par šīs munīcijas aizliegumu. Un mums ir pašiem jākalpo kā piemēram. Paldies! Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Lunāčeka kundzei. Vienu minūti trīsdesmit viņa uzstāsies zaļo vārdā. Paldies! Paldies, godātie kolēģi! Es piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem kasešu munīciju. Nu, iedomājieties, bērns pieliecās un paceļ kaut ko, kas guļ zemē, un tas uzsprākst viņam rokā un uh, norauj viņam roku vai ļoti ievaino ļoti smagi. Un šāda situācija bija bieži redzama Lībijā, un par to mēs arī runājām. Uh, 2008. gadā tika pieņemta Oslo konvencija pret kasešu munīcijas izplatīšanu, un šobrīd šī konvencija ir apdraudēta. Daži, kas nav parakstījuši to, grib padarīt to mazāk uh, kategorisku un vēlas um, um, pasliktināt situāciju un padarīt, padarīt šo konvenciju daudz vājāku. Es gribu teikt paldies komisārē par skaidrajiem vārdiem, ar kuriem tā vērsās pret eh, šīs munīcijas izplatību. Paldies arī visiem kolēģiem, ar ko es kopā darbojos šīs rezolūcijas izstrādē un kopā ar visiem kolēģiem un sadarbojoties ar Katrīnu Aštonu, es ceru, ka mums izdosies panākt, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta, diskutējot par konvencionālajiem ieročiem. Paldies! Paldies, un tagad vienotā zaļo vārdā Lūzingas kundzei vārds. Viņa uzstāsies 1 minūti 30 lūdzu. Es uh, go NGL vārdā gribu teikt, ka sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Vairākums ir atbalstījis šo kopējo rezolūciju, eh, kas runā par kasešu munīcijas aizliegumu. Rezolūcija ir ļoti skaidrs un spēcīgs signāls cīņā pret šiem nāvējošiem ieročiem. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka kasešu munīcija un eh, bombas eh, bijušā Dienvidslāvijā, Irākā un Afganistānā tiek izmantotas. Un es gribu atgādināt, šajā parlamentā to dara arī ES valsts. Nav nekāda attaisnojuma šo uh, ieroču ražošanai, uzglabošanai un izlietošanai nekādā veidā. Ne uh, aizsardzībai, ne robežu nodrošināšanai. Un es aicinu visas dalību valstis jauno sastā protokola tekstu uh, par uh, konvencionālo ieroču uh, aizliekumu, ieskaitot kasešu munīcijas aizliekumu, neatbalstīt. Tas būtu solis atpakaļ. Šis teksta projekts mm, aizliedz un jāsaka ļoti skaidri kasešu munīcijas izmantojumu, kas ir ražot pirms 1980. gada. Tas nozīmētu, ka pirms tam um, ražotās uh, kasešu munīcijas uh, arsenāli var tikt atļauti un uh, tos var izmantot arī turpmāk. Mēs to nedrīkstam pieļaut. 2010. gada augustā stājās spēkā aizliegums, kas aizliedz visas kasešu munīcijas uh, veidus, un tam ir jābūt principam un veidam, kā mēs darbojamies. Paldies! A hozzászólásoknak, és most... Jā, dāmas un kungi, esam nonākuši pie komentāru beigām, un tagad atkal dod vārdu komisārai Vasiliju. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos teikt paldies visiem deputātiem, kuri ir izteikuši komentārus un deva mums iespēju runāt par šiem būtiskajiem aspektiem, skatot nopietnos humanitāros jautājumus, kas saistīti ar kastešu munīcijas izmantošanu. Es ceru, ka Eiropas Savienība arī, turp, arī turpmāk saglabās um, savu nostāju un ar um, aktīvu darbību centīsies panākt kastešu munīcijas aizliegumu. Un man ir jāsaka, ka es vēlos paust mūsu apņēmību, lai panāktu to, ka, tik panāk, ka, tiek, ka palielinās parakstītāju skaits un mūsu ambīcijas tiek īstenots dzīvē. Eiropas Savienība arī turpinās sniegt starptautisko sadarbību un palīdzību, integrējot dažādas darbības, kas ir vērsts pret kasešu munīciju, tā skaitā integrējot arī sadarbības politikas. Ir jāņem vērā, ka šie uzdevumi ir ļoti sarežģīti gan uh, CCM um, īstenošana, gan arī rīcības plāna īstenošana prasa gan finansiāls resursus, gan politisko apņēmību. Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt dalību valstīm šajos būliņos. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Turpin priekšsēdētājs! Dāmas un kungi! godātie deputāti. Līdz ar to mēs esam izsmēluši darbu pie šī punkta.